Ladies and gentlemen, uh, let us start. Līdz sāksim darbu. Our... Kopā ar mums ir referents, tas ir pats svarīgākais. Un, protams, jūs visi esat ļoti svarīgi, bet vissvarīgākais ir referents. Mūsu darba kārtības pirmais punkts šajā pēcpusdienā ir nacionālo emisiju aizsardzību un grozījumi direktīvai 203.35. ITRE 14. gada 15. septembrī noturēja pirmo viedokļu apmaiņu piedzoties komi pēc komisijas prezentācijas par diviem eh, likumprojektiem attiecībā uz gaisa kvalitāti un rūpnieciskajām emisijām savā darba komi eh, programmā. Komisija aicina atsaukt eh, priekšlikumu par nacionālām emisijām, taču pēc parlamenta kritikas tika nolēmts to darba kārtībā paturēt. Mēs zinām, ka Runa ir par vienkāršošanu, subsidiaritāti, nacionālo valstu atbildību, bet eh, galā mēs gribētu visu uz galda un pieņemt lēmumu par visu. Tas ir labs. Tas ir labs lēmums. Ir, er, mēs tagad uzklausīsim referenta kolēģi, kolēģi Agiereka viedokli, un ēnu referentiem būs iespēja paust savējo par šo svarīgo tēmatu. Un kā parasti mēs sāksim uzklausot uh, mūsu referentu Ādamu Gēreku. Vārds jums, priekšsādātāji. Paldies par iespēju izteikties un esmu gandarīts par to, ka šis temats ir palicis komisijas darba kārtībā. Kāds ir jaunās direktīvas mērķis saskaņā ar pēdējo 18. decembra projektu par dalību valstu emisiju samazināšanu? un grozījuma direktīvai 2003. gadā, kas ir pieņemta, mērķis ir stimulēt inovācijas, kas varētu atbalstīt inovatīvu ekonomisku izaugsmi un Eiropas dabis, dabas kapitāla saglabāšanu un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Dalībvalstis lemtu pār specifiskiem emisiju līmeņiem Galvenais jauninājums ir metāna ieviešana šeit un arī konsultācijas par investīcijām, kuras nākotnē varētu tikt saistīts ar emisijām. Projektā nav iekļautas visas, eh, viss visas emisijas, ir tīpaši cietās daļiņas zem 2,5 mikroniem un arī nanometriskas daļiņas nav iekļautas, nav polihlorīnu aromātiskie ogļūdeņraži iekļauti. Un Tāpat jānorāda, ka atsevišķu gāzu emisijas ir bīstamas atsevišķās vietās, dažas bīstamas gāzes, kā H2S gāze arī izplatās atsevišķās vietās un uzkrājas, piemēram, kalnrūpniecības procesā, tāpat tās izplūst atmosfērā pārvadāšanas, piemēram, naftas pārvadāšanas laikā. Emisiju uzskaite sistēmas um, ir ar atšķirībām pa dalību valstīm, un tas attiecas uz uh, atskaitīšanos. Ir grūti noteikt vienotus uh, noteikumus visām Eh, dalību valstīm. Mums ir būtu šeit runa par eh, emisijām, kuras var izmērīt, taču ir tādas, ko grūti izmērīt, taču mēs zinām, ka nanodaļiņu daudzums atmosfērā pieaug, tās eh, ir bīstamas, tās var iekļūt mūsu organismos un iespējams tās ir ar kancerogēnu iedarbību uz cilvēkiem. Iespējams, kā tāpēc arī pieauga plaušu vēža saslimšanu skaits. Tas vēl nav ticis analizēts, bet mēs varam ierobežot šo e, izplūžu šo emisiju apjomu. Tāpat tiek izmantots jēdziens gaistoša ķīmiskā viela, jeb gaistošs ķīmisks savienojums, un tās ir daļiņas, kuras atmosfērā var kļūt par oksidentiem. Eiropas komisijas speciālistiem vajadzētu tos labāk definēt un sniegt mums metodas to uzraudzīšanai Tāpat ir daļiņas, eh, eh, kuras izmet dīzeļdzinēji. Turklāt jāpiezīmē, ka Eiropā pieaug dīzeļdzinēju dīzeļauto skaits. Tāpat ir dažas formālas neskaidrības dokumentos, piemēram, kad ir runa par pielikumiem, eh, kuri dažkārt tiek uzskatīti par saistošiem. Manuprāt, ja komisijas eh, projekts ir jāapstiprina kā direktīva, tad eh, šam, šim tekstam ir jābūt saviem pielikumiem. Paldies! Gerekungs, paldies, ka ievērojāt sev atvēlētu uzstāšanās laiku, un tagad es gribētu uzrunāt ēnu referentus tautas partijas grupas vārdā Virkunēnes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties deputātam Girekam par šo sagatavošanas darbu domāju, sākotnēji komisijas ideja. Bija mazliet atšķirīga, un tagad mums būtu jāskatās, kā mēs varam salikt kopā 32 dažādas enerģijas mērķus, un mēs vēlamies esošo likumdošanu uzlabot. Pārtraukums eh, šai direktīvai un arī 32 mērķu vērā ņemšana ir nozīmīga un šeit mūsu mērķis būtu nodrošināt efektivitāti. Dalībvalstis lemtu par to, kā tās samazina savus, iz, e, savu izmešu apjomu un kādus pasākumus tās ievieš. Tā ir nozīmīga pieeja, taču mums ir jāpanāk tas, lai direktīva papildus neapgrūtinātu rūpniecību, jo tā jau ir krieti vien apgrūtināta atsevišķās nozarēs. Tāpēc es domāju, emisiju direktīva attiec uz jomu, kur var notikt plašas investīcijas. Tāpat Ir vēl viena joma, kas nav saistīta ar ETS. Mērķis uz 2025. gadu nevarētu būt saistošs šobrīd. Ja mums būtu kādi starpposmi saistoši mērķi, tad tas varētu palīdzēt veidot pozitīvu turpinājumu darbām. Tāpat arī mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs maksimāli efektīvi strādājam pie šī jautājuma, ņemam vērā klimata prasības un direktīvā ir arī cieši jāseko vidējiem datiem pa katru gadu. domāju, ka nevajadzētu izņēmumus pieņemt pār kādu vispārinājumu. Mums ir paraugi ņemti dažādos gados un attiecīgi varētu nākt klajā ar būtiskiem vidējiem datiem. Un tāpat mēs varētu noteikt arī kādu pētījumu starpposmu, piemēram, divus gadus, taču tas varētu būt pārāk apgrūtinoši dažām mm, vai pat daudzām dalībvalstīm. Un ja man ir vēl mazliet palicis uzstāšanās laiks, tad es varētu norādīt jomas, kuras nepiekrītu Gierekungam. Piemēram, viņš runā par to, ka jāņem vērā zemē izmešu apjoma atsevišķi, taču, manuprāt, dalībvalstis šeit var izmantot savus mērījumus, lai uzlabotu emisiju situāciju un nodrošināt zemāku izmešu apjomu. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi zemiem avotiem. Pusminūte jums ir saka priekšsēdētājs. Labi, es turpinu, man ir vēl daži tehniski komentāri. Piemēram, referents piedāvā, kā direktīvas aptvērums jātiecina uz dioksīniem, un šie jautājumi nav tikuši mērā. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir. Ēnu referents no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt Girekungu par sagatavoto ziņojumu, kas attiecas uz attīstība no vienas puses un izmešu ierobežošana no otras puses. Ņemot vērā esošo situāciju, ir nepieciešams ietvērt klimata aizsardzības elementus, kā arī tos elementus, kas attiecas uz Eiropas pilsoņu veselību un drošību. Tādējādi ir svarīgi ziņojumā ņemt vērā referenta uzskaitītos elementus, tos galvenos piesārņotājus, kas ietekmē cilvēku veselību, tādus kā dioksīni, cietās daļiņas, e, sēra savienojumi. kā arī vēl līdz šim neanalizētas un nezināmas ietekmes emisijas. NOx arī ir cita nozīmīga sastāvdaļa, bet ne viss visas nozars ir e, pakļautas kontrolē. Ļoti daudz attiec uz naftas ķīmijas rūpniecību, kas ir nopietnas emisiju avots. Un tāpat mums ir jāstrādā precīzāk, jo uh, Dažādās dalībvalstīs un dažādās Eiropas daļā ir atšķirīgi regulējumi, kuri nav visaptveroši, kuri nav savietojami un kuri ietekmē arī konkurētspēju. Ļoti bieži visi noteikumi netiek ņemti vērā. Nozīmīga joma ir industriālo reģionu piesārņojums. Cits svarīgs jautājums ir integrētu Eiropas atļauju ieviešana attiecībā uz vidi, kas būtu laba uzņēmē darbības prakse. Paldies, turpina priekšsēdētājs un nākošais runātājs izteiksies Aldi vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par sagatavoto ziņojumu. Atgādināšu, kā mēs pie šī jautājuma strādājam ne tikai tāpēc, kā mūsu e, uzjautrinātu uh, noteikumu sagatavošanu rūpniecībai, bet tāpēc, ka šeit ir runa par mūsu pašu veselību. Un ja mēs varam sagatavot ambiciozu paketi, kurā uh, ir situācija atbilstoša, uh, un uh, ja mēs varam iekļaut arī aprēķinos medicīniskos izdevumus, kas, kas sasniedz eh, pat 140 miljārdus eiro, tāda skaita ir būtiski. Tāpat arī mums ir no vienas puses jādomā par rūpniecību, lai mēs pārāk neapgrūtinātu viņiem situāciju, bet arī mums ir jādomā par to tiem līdzekļiem, kas tiek iztērēti cilvēku veselības e, uzturēšanai. Un mēs varētu krietni vien ietaupīt šajā ziņā, un tāpēc ir jāpieiet ar visaptverošu pieeju ne tikai e, sagatavojot noteikumus rūpniecībai, bet arī nosakot tādus mērķus, kas uh, Eh, visādi citādi atbilst gaisa kvalitātes paketei, piemēram, tā kā darbs, kas šobrīd norit pie NCP. Un tad, kad mēs tieksim līdz sarunu kārtai, tad es varēšu runāt konkrētāk. Taču, manuprāt, svarīgi ir panākt plašu kompromisu mūsu pašu komitejā, jo, jo spēcīgāka nostāja mums ir uh, parlamentā attiecībā uz vidas aizsardzību un veselības aizsardzību mūsu pilsoņiem, jo vieglāk mums būs spērt eh, turpmākos soļus. Paldies! Paldies, kolēģi! Turpin priekšsēdētājs, eh, nākošais runātājs, de, eh, deputāte Rivazī no Zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentam, dārgie kolēģi! Vispirms es gribu apsveikt to, kā um, jaunā komisija ir iekļāvusi savā darba plānā šo pa paketi un domāju, ka tā būtu jāskata kopumā ar atkritumu noteikumiem un cirkulāro ekonomiku. Es domāju, ka šo uh, dokumentu ļoti labi uztvers Eiropas iedzīvotāji, kuri sagaida viņu veselības aizsardzību no Eiropas puses. Tas skar veselību, Jo pirmkārt, eh, gaisa piesārņojums ir būtiskākais eh, sas, navīgās saslimšanas eh, cēlonis. Gaisa piesārņojums Eiropā pilsētvidē ir galvenais priekšlaicīgas nāvis cēlonis. Galvenais iemesls ir. Uh, uh, sirds lēkmes, kuras 80% gadījumos tiek izraisītas gaisa piesārņojuma dēļ. Tādējādi šeit ir tīri veselības aizsardzības aspekts. Tāpat arī mums ir jādomā par bioloģiskās daudzveidības eh, jautājumiem, jāņem vērā eh, COP, kas notiks eh, šogad Parīzē, un arī par mūsu darbību cīņā pret klimatu pārmaiņām. Taču Manuprāt, direktīva ir jābūt daudz ambiciozākai. Tad, kad mēs norādām, ka tā stāsies spēkā 30. gadā, manuprāt, tas ir pārāk vēlu. Un runājot par emisiju vērtībām, tām ir jābūt zemākām nekā tehniski iespējams šodien. E, TVO ir sagatavojusi e, rekomendācijas, e, tās ir, tam ir jāstājas spēkā. Tālāk, lauksaimniecība, vai to vajag iekļaut? Pilnīgi noteikti, jo lauksaimniecība arī sniedz savu artavu gaisa piesārņošanā. Tālāk piesārņojumi, kas nav šeit iekļauti, dzīvesudraps konkrēti. Šajā sakarā ir jārīkojās konsekventi. Un visbeidzot, ir jāizveido juridiski instrumenti, kuri modinātu uz inovatīvu pieju, taiskaitā uz vidas aizsardzību. Jo mēs nevēlamies kļūt eh, atbildīgi par palīdzības nestiekšanu Eiropiešiem bīstamā situācijā. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Eh, nākošais runātājs. Tikai ieslēdziet eh, mikrofonu, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Yeah, you are shadow for, from GUE. Well, yeah, okay, sorry. It was... Jūs esat ēnu referente no GUE grupas, Enca kundze. Tā bija mana kļūda, atvainojiet, lūdzu. Eh, Nekādu problēmu. Protams, arī mūsu politiskā grupē ir komentāri par šo Mm, šis tas jau tika teikts par to, ka šī direktīva ir nozīmīga, bet ja padomā, ka pusmiljons cilvēku pāragri mirst gaisa piesārņojumu dēļ un. Un ir ļoti, ļoti lieli skaitļi, kas ilustrē to, cik daudz tiek tērēts veselības aizsardzībā. Un tas nozīmē, ka mums jārīkojas ļoti strauji un enerģiski, un nepietiek ar to, kas ir darīts līdz šim. Bet pirmais, ko es gribu teikt, gribu uzrunāt referentu. Jūsu ziņojums ir labs, Eh, tā ir tāda laba bāze, uz kuras balstīties, lai ietu tālāk, un mēs varam to izmantot, lai kopīgi panāktu noteiktu progresu. 8. grozījums, 11. grozījums, tie ir piemēri, tos mēs atbalstām. Bet ir jautājumi, kas ir vēl jāpārunā, piemēram, fleksibilitātes vai fleksi vai tādas eh, lielākas elastības veicināšana nav kritēriju, un tāpēc ir grūti īsti kaut ko ar to iesākt. Un otrs, ja novērtē mērķus kopumā, tad vides, veselības aizsardzības un citas tādas struktūras mums ir atzinušas, ka mērķi nav īpaši ambiciozi vai te tiešām vajadzētu grozīt direktīvu, ja salīdzina esošos mērķus. Nu, ieteikums ir tomēr izvēlēties ambiciozākus reducēšanas, jeb samazināšanas mērķus un līdz 2030. gadam kaut ko noteikt, tas ir tomēr pārāk garš termiņš. Mums ir vēlreiz jāpārunā ko var darīt lietas labā, jo šeit tomēr ir daudzi punkti, kurus var ļoti labi izmantot. Paldies, EFDD. Pārstāvis, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Paldies Girika kungam par ļoti labo ziņojumu. Es varu tiešām lepoties ar to, ka esmu šajā komitejā. Jo es domāju, ka mēs varam iespaidot to, ko dara komisija, bet šai direktīvai ir arī daži trūkumi. Pirmais par struktūru. Cilvēka veselība tiek tā kā skatīta kā sekundāra attiecībā pret ekonomiskiem apsvērumiem, bet vajadzētu būt otrādi. Direktīva paredz par 70% samazināt izmešus, bet vidējā termiņa mērķi arī tiek tā kā eh, pakārtoti ekonomiskiem apsvērumiem, kuri ir tā teikt nepārkāpjami. Un emisiju apjoms ir tomēr jāsamazina tieši tajos sektoros, kas tiešām ļoti nelabvēlīgi atsaucas uz veselību. Un par to var arī izlasīt pielikumā. Līdzeklis, ar ko šeit varētu līdzēt, būtu ražot pārtiku, ar mazāk ķimikālu izmantošanu, mazāk lietot uzturā gaļu un var saglabāt zemes auglīgumu, izmantojot bioloģiskās lauksainiecības metodes. Tā ir tāda plašāka tēma. Pirms dažiem gadiem iznāca pētījums, kurā tika atzīts, ka govs piesārņo uh, vidi vairāk nekā uh, džipa tipa automašīnu. Bet uh, daudzējādā ziņā viss ir atstāts dalībvalstu rokās. Tāpat ārpus uzmanības loga ir palikuši palicis piesārņojums, ko rada kuģi ārpus e, direktīvā ietvērtajām teritorijām. Notiek, ir pieļaut dažādi veidi piekāpšanās attiecībā uz valstu pārkāpumiem. Paldies! Un Eiropas komisijas vārdā Ven Marianne Veninga uh, vides ģenerāla direktorāta pārstāve. Labdien! Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti! Lai netērētu lieki laiku, es gribu atgādināt pavisam nedaudzus elementus. Mēs cenšamies uzlabot vai kaut ko darīt ļoti smagas problēmas uh, atrisinājumā. Mēs vēlamies atrisināt lielu problēmu, kas saistās ar vides piesārņojumu un rada apdraudējumu veselībai. Un, protams, ka mēs nerunājam šeit tikai par vides, par klimata izmaiņām, jo vides piesārņojums var atstāt ļoti dažādu veidu ietekmi. Daudz, kas šeit ir atstāts dalību valstu pārziņā vai kompetencē, šie saitļi arī tika minēti, es tos neatkārtošu, bet ekonomiskie ieguvumi gan tieši, gan netieši būtu ļoti jūtami. Varētu būt runa arī par simtiem tūkstošu jaunu darba vietu. Es uzskatu, ka komisijas oriģinālais dokuments šeit ir ļoti labi atspoguļots un iestrādāts dokumentā. Mēs rūpīgi iepazīsimies ar visiem izteiktajiem komentāriem, bet es gribu uh, reaģēt uz dažiem komentāriem, kas tika pieminēti. Uh, Runājot par labāku regulējumu un uzraudzību, manuprāt, referents nav īsti ticis skaidrībā ar to, kāpēc šī direktīva vispār tika izstrādāta. Šī direktīva kopā ar tehniskajiem pielikumiem ir uzskatāma par vienotu. Un bet arī šajos pielikumos ir atsauces uz citiem dokumentiem, uz citiem tiesību aktiem no citām startautiskām organizācijām, un dažkārt, nu, var gadījus, ka ir vairāk jāpalasa, bet tas ir normāli, ka šādas atsauces tiek iekļautas, bet uh, pašā dokumentu tekstā šie dokumenti netiek citēti. Runājot par izmešu samazināšanu, 2,5 mikrometri tika pieminēti. Mēs ne uzskatām, ka tas ir pamatots, bet tas attiecas, protams, arī uz daļiņām, kas ir mazākas par šiem 2,5 mikrometriem. Uh, vai mums vajadzētu atsevišķu tiesību aktu ultramazajām daļiņām, nu, ieteikums ir, ka mums vajadzētu tomēr ne, apstāties pie šiem 2,5 mikrometriem. Neaizmirsīsim arī, ka pastāv citi piesārņotāji, ne tikai tie, kas ir minēti šeit. Runa ir par specifiskiem piesārņojuma veidiem, arī tā saucamie aromātiskie ogļūdeņraži, arī tie ir minēti atsevišķā tiesību aktā. The, um, low, uh... Tad tika runāts par zemu vai augstu piesārņojumu līmeni. Šis piesārņojums skaitās kā valsts emisija, piesārņojošo vielu valsts emisija Un vislabākais veids, kā cīnīties ar šiem zema līmeņa emisijām, tas ir izmantot tieši to likumdošanu, kurā par to ir runa. Piemēram, directive, which is dealing with very small uh, plants, and we have the ambient air quality directive that also requires Nāšanas iestāžu. Conditions where the air pollution is uh, very strong and Mūsu mērķis parāds vienoties par konkrētiem pasākumiem emisiju samazināšanai dalībvalstīs, un transports šeit noteikti ir būtisks. Uh, par viens no jums runā arī par dīzeli, Un par, ar to mēs šobrīd strādājam. Un strādājam pie priekšlikuma, kas iznāks drīz. Citi savukārt komentēja uh, emisijas, uh, kas ir nu, tādas pārobežu, kuras nevar ierobežot ar vienkārši, kas neapstājas pie valsts robežām. Ja drīkst, es pabeigšu. Mums ir startautisks tiesiskais ietvars, piemēram, gaisa piesārņojuma uzraudzībai un kontrolē. Bet es uh, neiedziļināšos tagad šeit detaļās, jo nav tik daudz laika. Uh, Lidmašīna radītais piesārņojums Uh, vislielākais piesārņojums tomēr rodas uz zemes, kur lidmašīnas uh, kustās pa lidostu un autobusi braukā un tā tālāk. Tad runājot par griestiem, kas noteikti līdz 2025. gadam, mēs uzskatām, ka tas ir tā kā tā, tāda salīdzinošā vērtība ko izmantot, lai vērtētu, kā notiek pārmaiņas. Šobrīd tas būtu viss, ko es gribēju pateikt ierobežotā laikā. Paldies! Paldies par prezentāciju. Jūs prezentējāt Eiropas komisijas viedokli un tagad vārds referentam Gireka kungam. Varat atbildēt uz jautājumiem un komentēt komentārus. Paldies, priekšēdētāji. Priekš, um, komentāru bija diezgan daudz. Mēs kopā cenšamies sadarbī, sadarbojoties ar NV komiteju un Džudiju Girlingu. Viņa ir attiecīgā referenta šajā komitejā un, un mūsu ziņojums ir tāds nu, papildinošs ziņojums, kas liek priekšā tādas varbūt tehniskus priekšlikumus, jo mūsu interešu lokā atrodas rūpniecība. Ze strony rolnictwa. Tutaj też była o tym mowa. Tāpat piesārņojums, ko rada lauksaimniecība. Jāsaka, es īsti nesaprotu, kas tika pateikts par, par šī projekta nu, nolikšanu malā, jo darbs notiek pie citiem projektiem vienlaikus. Un tāpēc ir jāsagaida jaunie mērķi 2023. gadam, bet ja mēs gaidīsim, Komisija arī vienlaikus strādā pie vairākiem, vairākām iniciatīvām, bet tad mums neizdosies vispār nonākt pie kopsaucē vai vienoties par kādām vadlīnijām, kas ļautu samazināt emisijas un samazināt arī nāves gadījumus, ko izraisa gaisa piesārņojums. Tas ir būtisks jautājums. Ir vērts tajā iedziļināties un padomāt, kā mēs varētu vislabāk panākt rezultātu. Mums jācenšas strādāt raiti un izstrādāt direktīvu, ko varētu ieviest likumdošanā dalību valstī. Runāt par, runāt par zema līmeņa vai zemo emisiju līmeni, tad nedomāju, ka šeit teikšana ir tikai dalību valstīm, jo kaut gan mēs runājam par zemo līmeni, tomēr arī šis piesārņojums neapstājas pie robežām. Un jautājums ir pelnījis Eiropas uzmanību. Tas saistās ar gāzes izmantošanu apkurē un cita fosilā kurināmā izmantošana apkurē. Paldies visiem, kas uzslavēja manis paveikto. Gribētu jūs aicinātu sadarbību ar NV komiteju šajā svarīgajā jautājumā. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai par šo atzinumu projektu ir 29. janvāris, 2012. Kā mēs dzirdējām no referenta, atbildīgā komiteja ir Envi komiteja. Tas nozīmē, ka mums um, būs jāsagatavo pilnībā šis uh, atzinums uh, vēlāk par februāri, ja vēlamies ietekmēt to, kas notiek Envi komitejā. Paldies, astotais punkts darba kārtībām. Pētījums TTIP uh, ietekme uz Eiropas enerģijas tirgiem un rūpnieciskās ražošanas nozarēm. Koen Rademāker prezentācija. Koens Rademākers, lūdzu, aicinu jūs uh, uh, apsēsties tepat man blakus un uh, prezentēt jūsu pētījumu. Ļaujiet uh, piebilst, Mēs eh, ITRA komiteja to pieprasījām. Un eh, pieprasījām tāpēc, eh, mums ir viens pamatjautājums, kā TTIP ietekmētu Eiropas enerģijas tirgus un ražošanas nozares. Vispētījums tika veltīts tam, lai atbildētu uz šo pamatjautājumu. Tas iekļauj analīzi par to, kā TTIP var uh, uzlabot uh, uh, enerģijas piegāžu drošību, ja teiksim, ieviest vairāk konkurences dabasgāzes tirgos, vai tas palīdzētu, tas ir diezgan plašs temats, viss, kas saistīts ar TTIP Te runa ir arī par enerģiju, par resursiem, par importiem, eksportiem. Starp ASV un Eiropas Savienību. Konrāda Makara kungs. Aicinu jūs prezentēt jūsu pētījumu. Jums aptuveni desmit minūtes, ja tas iespējams. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju kungs, par ielūgumu Man ir desmit minūtes, lai pastāstītu par pētījumu rezultātiem. Svarīgi vispirms ir saprast, ka temats tik tiešām ļoti plašs. Koncentrēsimies uz to svarīgāko. Arī pie ieejas ir atrodami dokumenti, ko var paņemt. Mēs uh, koncentrējamies uz eh, esošu literatūru. TTIP um, eh, sarunas ir slepenas, sarunas, eh, saruna materiāls nav pieejams. Līdz ar to mēs koncentrējamies uz literatūru, kas ir pieejama, daudzas intervijas tika novadītas, sadarbojamies ar industriju un ražošanu un um, attiecīgiem pārstāvjiem. Un, um, Uh, nesen šis pētījums tika arī publiskots uh, ITRE komitejā. Pamat jautājums, kā jau izskanēja, ir TTIP potenciāli ietekme uz Eiropas enerģijas tirgiem un rūpnieciskās ražošanas nozarēm, kā arī rekomendācijas, ko darīt šai sakarā. Jāplūkosiet šo slaidu. Tad redzēsiet, ka tirzniecības bilances starp ES un ASV ir pozitīva ES. Ja aplūkosim preces, kas tika importētas Eiropas Savienībā, to ir mazāk nekā eksportējamo preču. Tas pats skar pakalpojumus 282 miljārdi preču eksportēti Uz ASV 196 miljārdi preču importēti no ASV Eiropas Savienībā. Līdzīga situācija ir arī attiecībā uz pakalpojumiem. Tātad tirzniecības bilance ir pozitīva, un tas ir svarīgs izējas punkts. TTIP uh, saruna process turpinās kopš 2013. gada. Iepriekšējais uh, diģi tirzniecības komisārs gribēja uh, arī pabeigt eh, šis sarunas eh, jau pirms kāda laika, bet tā tas nav noticis. Pagaidām septiņas kārtas ir norisinājušās par 23 tematiem, par, eh, piemēram, par piekļuvi tirgumu, pakalpojumiem, investīcijām, regulatoriem, jautājumiem mm, un sektorāliem jautājumiem. ITRE lūdza ieskatīties divos sektoros enerģētikā un uh, ražošanā. Par enerģētiku. Kas mums uh, šobrīd ir svarīgi, ja runājam par tirzniecību un uh, enerģētiku? Ogles ir visizplatītākā prece, runājot par tirzniecību. Eiropas Savienība importē 103 miljonus tonu ikgadēji 2013. gadā vismaz un praktiski neko neeksportē. Tas nozīmē, ka mēs importējam daudz vairāk ogļu no ASV pēdējo gadu laikā. 80% visu no visiem ogļu importiem nāk no ASV. Mēs eh, arī redzam petro, eh, naftas produktus, kas eh, tiek importēti eh, no ASV lielā apjomā. Pārējās preces netiek tik plaši importētas. Tātad pārstrādātas naftas, pārstrādāti naftas produkti un ogles ir pamats importa preces. Tarifu un ne, bez tarifu barjeras. Te pastāv eh, barjeras attiecībā uz eh, mazūtu un eh, jēlnaftu. Vienīgais, kas tiek importēts un eksportēts, ir pārstrādāta naftas produkti, dīzeldegviela. Eiropas Savienībā to daudz patērē. Tur ir beztarifu pasākumi degvielas direktīvas ietvaros, kas ierobežo tirdzniecību. Un tās varētu būt šķērslis nākotnē. Par to arī varētu TTIP eh, kontekstā parunāt. Ogles tarifs ir nulle, beztarifu pasākumi nākotnē varētu būt nozīmīgi. No lieta tāda, ka Eiropas Savienība klimata politika ir svarīgāka nekā ASV atkarībā no pavalsta, bet principā. Tā ir par uh, atjaunīgo enerģiju, saules enerģiju un uh, vēja enerģiju mēs runājam. Uh, par vēju runājot, tie ir daudz sološas iespējas. Ja mēs jau e, eksportējam mūsu tehnoloģijas, jūs redzat, tarifi Eiropas Savienībā ir 2,7 ASV 1,25 tarifi kopumā ir zemi, ar tētības nekas daudz nemainīsies, bet mēs redzam pamatīgus beztarifu šķēršļus, kuru tētību varētu kaut ko ietekmēt. Ietekme uz uh, enerģijas tirdzniecību. Ogles tirgo bez barjeram, bez tarifiem atvenēt uh, arī bez T tipa viss norisinās normāli. Mēs uh, varam pajautāt, vai eksporta aizliegumus ietekmēs TTIP. Īsnībā tikai Meksika un Kanāda ir izņēmumi e, ASV. Citādi nekas nemainās. Mēs sekojam līdzi tam, kas notiek. Jebkāda veida izmaiņas, e, eksporta aizliegumi e, attiecībā uz Eiropas Savienību mēs to pamanīsim. Citas barjeras nav tieši skartas un LNG tirsniecība palielināsies. Mēs redzam, ka interesanta tirgi ir Āzijā, bet eh, LNG cenas un gāzes cenas kļūst interesantākas un ASV labprātāk eh, eksportē uz Āziju nevis uz Eiropu. Kas notiek ar energodrošību? Ja eksporta aizliegumus atceļ, ja LNG tirzniecība Eiropā kļūst attraktīvāka, ja krīzes mehānismu pieņem, tad TTIP varētu pozitīvi ietekmēt energodrošību ES. Citādi nekādu ietekmi negaidām. Un pēdējais slaids ir par ietekmi uz atjaunīgo enerģiju. Ja vietējā satura prasības tiks atceltas, tad eh, tirzniecības īpatsvars varētu palielināties. Mēs sagaidām harmonizāciju, nemazinot mūsu standartus, piemēram, eko eh, dizaina eh, direktīva mums ir, ko daudzi cilvēki gaida ar nepacietību. Līdzīga likumdošana ir ASV, bet tās ir jāharmonizē savā starpā, un tur te tik varētu būt loma. Tagad turpinās kolēģis. Paldies, mani sauc Stefans Nikolons, es eh, esmu eh, daļa no šīs eh, izpētes grupas, kas ir sagatavojusi pētījumu un prezentēšu jums arī dažus slaidus par nedaudz citu tēmu. ražošanas sektorā īstenībā konstatējams tas pats, kas e, enerģijas sektorā. Tarifi neprezentē tādus šķēršļus, kā beztarifu pasākumi. Jūs te redzat atsevišķus sektorus, lielākoties e, mēs redzam nulles tarifu barjeras, bet ir divi sektori, kas ir īpaši skarti pārstrādātas pārtikas preces un um, automobīļu ražošana. Nu, salīdzināsim iepriekšējā ja slaidu ar šo, tad redzēsiet, ka beztarifu pasākumi ir daudz svarīgāki. Daudzos sektoros ir šie beztarifu pasākumi, un mēs redzam, ka tiem ir uh, liela ietekme ražošanas sektorā. Jūs redzat, ap 80% no TTIP ieguvumiem nāks no NTM pasākumu atcelšanas. Ja aplūkosim efektu, vispārējo efektu, te mums Mēs esam piesaistījuši mikroekonomikas pētījumus, kas saskan ar mūsu tēmu, un īstenībā secinām, ka daudz kas atkarīgs no scenārija un no situācijas, bet uh, kopumā var secināt, ka visi scenāriji uh, rāda ierobežotu pozitīvu ietekmi uz IKP 1% mm, ietvaros uh, aptuveni. Un, principā tur ir zinām amplitūda no 1 līdz 4% IKP. Mēs varam runāt, runājot par ietekmi atkarībā no situācijas. TTIP varētu novest pie pozitīviem pārneses efektiem. Tas varētu izpausties kā uh, intensīvāka tirzniecība trešām valstīm. Varētu tikt pieņemt arī standarti. Ir gan citi pētījumi, kas apgalvo, ka, ka efekti tirzniecību trešām valstīm būs uh, stipri negatīvi. Ja aplūkosim specifiskus sektorus, metalurģija, uh, elektrotehnika, uh, šie sektori varētu būt negatīvi ietekmēti, pārējie sektori piedzīvos drīzāk pozitīvu T-tipu te pasākuma efektu. Bet tagad mēs redzam ietekmi atsevišķās valstīs. Pretēji tam, ko apgalvo Vācijā, varētu daudz ko iegūt no T-tipu. Saskaņā ar pētījumiem, kas ir pieejami Spānija, Lielbritānija, Somija, Zviedrija, šīs valstis uh, uh, daudz ko iegūs pozitīvi no TTIP. Valstis, kas visvairāk uh, tirgojas ar ASV, protams, tām būs arī vislielākās priekšrocības un valstīm, kurām visvairāk barjeru, tām tās arī daudz ko iegūs. Beneluks uh, valstis, kas ir ļoti atvērtas, savukārt uh, neiegūs uh, tik daudz no tētīp ieviešanas. Runājot par ietekmu uz darba tirgu. Satkarīgs no specifiskiem nosacējumiem tētīp ir papildi jautājums. ASV darba tirgus eh, tiek mazāk aizsargāts, kas notiks eh, ar konkurenci šajā sektorā līdz ar to. Darba izmaksas un enerģijas izmaksas ASV ir mazākas, savukārt eh, Eiropā mums ir labāka kvalifikācija, know-how, pieredze. Principam ietekme uz eh, darba tirgu gaidāma samērā nenozīmīga. Un eh, pēdējais slaids par inovācijām. Tur, kur eh, pētniecības attīst, izpētes un attīstības izmaksas ir lielas, šie uzņēmumi varētu varētu varētu gūt labumu no piekļuves lielākiem tirgiem. Eiropas Savienībā gan ir daudz vairāk aizsardzības pasākumu nekā ASV, vai tādu pasākumu vispār nav bieži. Par to varētu padiskutēt šeit. Un vēl viens eh, atvērts jautājums skārtēja tip eh, ietekmi Uh, skatot to ilgtermiņa mērķu kontekstā, uh, piemēram, rūpniecības zaļumošana. Tas viss no manas puses. Paldies! Paldies! Es saprotu, ka ziņojums uh, pieejams visiem komitejas kolēģiem. Labi, tad sāksim diskusiju. Tojas kundze no sociālistu grupas. Lūdzu. Anne, jūs nerunāsiet? Es domāju, runāsiet. Voltato lo studio per far vedere che ce l'avevamo. Paldies. Nē, es uh, tikai gribēju pārbaudīt, vai pētījums te kaut kur jau ir. Nu, vai tu vari dabūt vārdu sakot, man ir. Mm, vairāki komentāri. Analīze, kas uh, skar. Uh, pārstrādes eh, rūpniecību. Parasti šajā sektorā nepastāv muitas eh, šķēršļi, bet ir netiešas izmaksas, kas rodas no beztarifu pasākumiem. Vai eh, šīs netiešās izmaksas tika aprēķinātas? Bieži tiek apgalvots, ka šis nolīgums uh, atvērs uh, tirgus un uh, dos daudz ko labu rūpniecībai, ka tas nozīmē labāku nākotni. Bet jūs teicat, 1% IKP varētu palielināties par 1%, bet, teiksim, tā ir rauda metalurģijas sektora šie sektori varētu ciest zaudējumus. Vai jums uh, ir atbildes uz uh, uh, šiem jautājumiem, tad runājot tieši par pārstrādes uh, industriju un ietekmi uz to. Paldies! Nākamais jautājums. Ļoti īsi jautājums par ķīmisko eh, rūpniecību. Gāzes cenas tagad ir tik zemes, ka daudz kas vairs nenotiek Eiropā, bet eh, Amerikā, jo gāzes cenas tur ir zemākas un eh, ķīmiskā rūpniecība pārceļas uz turieni, īpaši runājot par mēslojumu ražošanu un plasmasas ražošanu. Kā te tie ietekmē šo procesu? Uh, Nu, process tiks varbūt apgriezts vai mainīts vai nekas nenotiks. Paldies. Lenāra kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par šo visaptvarošo pētījumu. Es tajā ne, neesmu ielūkojusies detalizēti, bet es to darīšu. Man ir jautājums. Te ir lapusi par MVU Es gribēju pajautāt. Ir skaidrs, ka nākotnes uzņēmumiem tētip nav vajadzīgs. Ja mēs vēlamies to ieviest, un tā tomēr ir iespēja, tad mums jāpierāda, ka eh, MVU sektoram no tā būs labums. Vai jūs eh, varētu nedaudz pastāstīt par ietekmi uz MVU? Paldies! Paldies arī jums. Zaļo vārdā Raimona kungs. Paldies. Mans jautājums ir šāds. Jūs pieminējāt 103 miljonus tonu gadā, kas tiek eksportētas no ASV uz Eiropas Savienību, vai ir ies iespēja, ka nākotnē klimata politiku Eiropas Savienībā uzskatīs par tirzniecības barjeru. Ko tas nozīmē? TTIP ietvaros un investīciju klauzuli ietvaros. Paldies. Paldies. Ernstas kundze. No goja. Paldies. Es vēlos atgriezties pie beztarifu tirzniecības barjeram. Varbūt varat pastāstīt, kas pie tā piederas. Esmu iesaucēja šajā komitejā, mani tas ļoti interesētu. Jūs ļoti ātri teicāt pozitīvi, negatīvi. Nu, tas, tas, tas, tā, ir, tas ir perspektīvas jautājums bieži. Jūs teicāt metalurģija pārstrādes eh, rūpniecība. Manā reģionā tas saistās ar negatīvām sekām. Eh, vai jūs tas varētu izskaidrot? Un tad ir diskusija par klimata aizsardzību. TTIP un klimata pārmaiņa aizsardzība. Mēs vēlamies eh, no ASV importēt Eiropas Savienībā. Tas ir sarežģīti izdarāms. Tas arī kaitē klimatam. Vai TTIP ietvaros tas var notikt bez problēmām, ka tiks importētas preces, kas uh, nesaskan ar klimata mērķiem Eiropas Savienībā. MVU, tas mani arī interesētu, mazie uzņēmumi. Uh, Vācijas austrumos uh, tajos ir 20-30 darbinieku, 80% visu mūsu uzņēmumu uh, ir tik lieli aptuveni, vai drīzāk tik mazi. Mm, tātad, mm, līdz ar to mums šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tamburāno kungs, FDD. Salve, prezidente, salve, relatori, ņemot bien. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referentam. Mēs redzam, ka, ka jūs atšķirībā no komisijas, pārāk neieslīkstat um, skaitļos. Mēs esam izdarījuši secinājumus pēc šī ziņojuma. Vai mūsu secinājumi būtu pareizi? Pirmkārt, vai vienoto nāciju uh, opozīcija ir pamatota, vai uh, ir tiesa, ka TTIP ietvaros uh, klasiskie franču un itāļu sīri tiks uzskatīti vienkārši kā piena produkti un pat tirgot kā diskontu produkti. Tālāk, vai pastāv risks, ka kā samazinās uh, investīcijas izpētēm Eiropas Savienībā. Tālāk, vai ir tiesa, ka TTIP apgrūtinātu Eiropas reindustrializāciju, jo Savienotajās valstīs būtu ražot lētāk? Ziņojums rāda, ka nekā nekādu priekšrocību enerģijas piegāžu ziņā nebūtu. Vai jūs varat mūsu secinājums apstiprināt? Paldies, turpin priekšsēdētājs. Arī es gribu uzdot jautājumu jo mēs tagad uzklausījām politiskās grupas, un mans jautājums attieksies uz visas grupas ir izteikušās, jā? Ja? Būs arī otrā jautājuma kārta, saka priekšsēdētājs. Uh, of... Es uh, sāku pirmo kārtu, es esmu pirmajā kārtā no tautas partijas, jo es esmu referents Atvainojos, um, Krišāni, ne, varbūt viss nebija skaidrs, bet būs otrā kārta, kad ik viens varēs uzdot jautājumu. Vienkārši jautājums attiecas uz uh, enerģiju, un līdz ar trūkumu mēs redzam, ka amerikāņi sūta ogles uz Eiropas Savienību, un varbūt mēs varētu iztikt bez amerikāņu og oglēm no vienas puses No otras puses, viņi nepiekrīt slānekļa gāzes eksportam uz Eiropas Savienību, kas varētu būt eh, būtiski mūsu piegāžu drošībām. Kā mēs varam atrisināt šo jautājumu nākotnē? Ja tas ir jāatrisina maksimāli drīz jo ķīmiskajā rūpniecībā ir liels atšķirības eh, ražošanas izmaksās Eiropas Savienībā un Savienotajās valstī. Uz un tagad eh, mēs varētu uzklausīt atbildes uz šiem jautājumiem un pēc tam pāriet pie nākošās jautājumu eh, kārtas. Paldies, es vispirms atbildēšu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, kas skar slānekļa gāzi. Jūs varbūt zināsiet, kā par slānekļa gāzi runājot, mums ir atsevišķs pētījums, kā arī slānekļa gāzes izmantošana Savienotajās valstīs un Eiropas Savienībā. Tik tiešām energointensīvas um, rūpniecības ir ar atšķirīgām izmaksām un pēdējo 50 gadu laikā notiek pārēja no ogliem uz gāzi, ņemot vērā zemās gāzes cenas savienotajās valstīs. Un attiecīgi tas ir nozares, kuras konkurē ar savienotajām valstīm. Vai kas mainīsies ar TTIP? Visdrīzāk, ka ne, kā jau es sacīju Un kā tas ir skaidrot ziņojumos, ir daudzi nosacījumi, kuriem ir jāmainās pirms mēs eh, redzēsim iespēju eksportēt slānekļa gāzi no savienotajām valstīm uz Eiropas Savienību. Pirmkārt ir jāpabeidz, eks, jāceļ eksportā aizliegums. Otrkārt ir jābūt mazāk pieprasījumam savienotajās valstīs. Tālāk ir jābūt pareizai infrastruktūrai gan savienoties valstīs, gan Eiropā. Un ceturtkārt, tirgum ir jābūt pareizam. Tas nozīmē, ka ja visi priekšnosacījumi, kurus es pieminēju, tiek ieviesti, tad gāzes dīleri meklēs pasaulē, kas ir vislabākais tirgus pasaulē, uz kurien eksportēt gāzi. Un uh, gāzes kuģi ir visai fleksibli, tie var tikpat labi peldēt no savienotajām valstīm uz Eiropu kā uz Āziju, un es neredzu nopietnas izmaiņas tuvāko 3-5 gadu laikā. Daudz eh, interesantāk ir no savienotām valstīm eh, tādā gadījumā eksportēt uz Āziju, nevis uz Eiropu, un es neredzu īsā termiņā kāpēc vajadzētu vairāk gāzes eksportēt no Savienotām valstīm uz Eiropu vai kāpēc kristot gāzes cenas. Tā būtu skaidra, manuprāt, objektīva atbildi, ņemot vērā nosacījumus. Arī pats es pārstāvu enerģijas un gāzes nozari, un es nedomāju, ka jūs dzirdētu pārāk daudz atšķirīgas atbildes no manējām. Un tagad pāriesim pie pārējiem jautājumiem pirmajā jautājuma kārtā. Es atbildēšu uz dažiem citiem jautājumiem. Pirmkārt, jautājums par nozarēm. Varbūt šeit darētu atgriezties pie Eh, diapozitīva, kur tas bija redzams. Ir samērā lielas atšķirības par nozarēm un tās ir rūpīgi jāņem vērā. Pēc pieejamiem pētījumiem spriežot lielākā daļa nozara būtu ieguvēji, bet ir citi tādi kā metālrūpniecība, elektroiekārtas, kas varētu ievērojami ciest. Un šo jautājumu vajadzētu ņemt vērā jūsu komitejai. It īpaši mēs skatāmies uz eh, tām nozarēm, kas konkurē ar savienotajām valstīm. Tālāk runājot par MVU, pētījumi rāda, ka arī MVU gūtu labumu no tētip, tiem būtu pieejams plašāks tirgus, un tas attiektos galvenokārt uz tiem MVU, kuri strādā izpētē, inovācijās, kas gūtu vislielāko labumu. Uh, question. Tālāk jautājums par to, kāda veida barjeras, netarifu barjeras pastāv dažādi e, šeit ir runa par visai plašu barjeru kategoriju, kas ir arī norādīts mūsu ziņojumos. Tālāk par geogrāfisko izcelsmi tik tiešām visas, visas e, geogrāfiskās denominācijas Eiropas Savienībā. Uh, tiek eh, apdraudētas, eh, un risinājums ir grūts. Eiropas Savienībai ir daudz šo izcelsmes apzīmējumu savienotāju valstī nav, un šāda formulējuma, un tas varētu būt sarežģīts punkts sarunās. Tālāk par tērauda nozari. Tērauds ir energoietilpīga nozari un jau kolēģis eh, par to tikko izteicās, taču mēs neredzam pārāk lielu gāzes, piemēram, pieauguma eksportu uz Eiropu, jo Āzijā ir ļoti pievilcīgi turgi, un liela daļa no šīs eksporta daļas varētu iet uz Āziju. Īsos vārdos es varētu piebilst par energo ietilpīgām nozarēm, jo lai gan uh, E, uzņēmumu ģenerāla direkcija ir daudz pētījuši šo jautājumu. Ja jūs skatīsiet metālu rūpniecību, dzelzini nesaturošos metālus, lielākā daļa produkcijas nāk no vidiem austrumiem, no Āzijas, kur uzņēmumi atrodas tuvāk un pastāv arī iespēja pētīt dažādus modeļus un tētīt iedarbību. Iespējams, ka pastāv negatīvā ietekme atsevišķām enerģijas nozarēm, un pamatā tas ir tāpēc, ka ja ir iespēja importēt vairāk tērauda no eh, savienotajām valstīm, kur tas tiek saražots ar mazākām darba izmaksām, bet eh, tā da, ietekme būtu samērā neliela, ja mēs salīdzinām tās nozares, kuras Eiropē jau ilgāku periodu konkurē ar vidējiem austrumiem un Āziju. Uh, Paldies, turpina priekšsēdētāji. Jautājumu saraksts ir garš, un tāpēc lūdzu jūs izteikties maksimāli īsi. Kolēģis Kariņš, paldies priekšsēdētāji, mēģināšu runāt konkrēti. Jūs norādījāt, ka atsevišķas nozars būtu ieguvējis, cita zaudētu, un ja um, nozara zaudē, tad, protams, mums ir vajadzīgs vairāk protekcijas, mazāk tirzniecības. Bet es gribētu dzirdēt, kurās jomās Eiropa būtu ieguvējis ar lielāku IKP nekā šodien, un varbūt šīs jomas ir vērts uh, ir uh, ar vislielāko pievienoto vērtību, un uz tā mums vajadzētu koncentrēties. Tas būtu mans jautājums, un jūs arī jūtat manu politisko noslieci. Nākošais runātājs Boeldikungs. Paldies! Priekšsēdētāji, kā jau jūs apstiprinājāt, ticētip ne ap nepastiprina, nepalielinātu energodrošību Eiropā, jo daudzi fakti nav atkarīgi no tētip. Tāpat arī eksports no Eiropas Savienības uz Eiropas Savienību nepieaugtu, jo ir liels pieprasījums Āzijas tirgos. Kas būtu interesantāks mērķis Tāpat arī jūs norādījāt, ka tirgus vēl nav nobriedis, tas mainīsies. Tomēr izskan doma, ka ir jau, uh, tiek jau slēgti līgumi par gāzes piegādēm no amerikāņiem. Cik daudz uh, uzņēmumu, cik uh, procentuāli šādu uzņēmumu slēdz gāzi, šādus nolīgumus? Paldies, nākošais runātājs Kellers. Man ir divi jautājumi. Viens saistās ar metodiku. Puse no nodaļām tagad ir atvērtas, bet mm, tālu vēl ir līdz rezultātam. Ar kādu metodu jūs veicāt ekstrapolēšanu, ka netiešā veidā TTIP ietekmēs arī darba tirgu? Kā to var pateikt. Es nesaprotu, kāda metode ir izmantota. Otrs attiecās uz prezentācijas saturu. Mēs lietojam ierastos uh, jēdzienus, uh, tarifu barjeras vai ārpus tarifu barjeras, bet kopumā mēs vēlamies veidot tādu integrētāku tirgu Eiropā un regulējošo ietvaru vēlamies harmonizēt, piemēram, telekomunikāciju sektorā, ja GMS standārti par tiem vienojās desmit gadu laikā ar ASV un Eiropu, vai jautājums ir, vai tagad būs iespējams ātrāk panākt vienošanos vai drīzāk vienoties ar ķīniešiem, jo amerikāņi vairs nepārstāv vadošo tirgu. Runājot par uh, regulējumu, vai jums ir arī kādi skaitļi? Kā, kā jūs izstrādājāt perspektīvu? Paldies, Moisas kungs! Yes, uh, thank you, Chair. <clears throat> Uh, I have to say. Uh... Es Inta komitejā sekoju līdz tam, kas notiek ar TTIP, bet īsti nespēju izprast, no kurienes nāk jūsu um, skaitļi par gāzes importu no ASV. Uh, šeit, uh, protams, pieslēdzās arī brīvās tirniecības līgumi gāzes importu un eksporta sektorā. Daudzas Āzijas valsts, daudzām Āzijas valstīm nav brīvās tirniecības līguma ar ASV un ASV enerģijas drošības uh, politikā ierobežo eksportu. Un TTIP varētu palīdzēt padarīt tirgu konkurētspējīgāku, bet ja ir tik ļoti lielas cenas atšķirībā, cik maksā gāze ASV un Eiropā, tad, protams, ASV varē, vēlētos eksportēt gāzi, bet Eiropieši būtu, Eiropiešiem būtu kārdinājums dokt kukuļus. Es īsti neredzu, kā jūs nonācāt pie jūsu secinājumu. Man nebija īsti skaidra loģika jūsu prezentācija. Paldies, Salīnī kungs. Paldies. Viens Viena no klauzulām TTIP, kas visvairāk tiek kritizēta, attiecās uz SDS. ASTS enerģētikas jautājumi, protams, ir būtiski, arī svarīgi ir arī lauksaimniecības produkti, bet tie ir tikai 8% no tirzniecības apjoma. Un TTIP nozīmē ka ne jau, ka ir runa tikai par lauksaimniecību, bet tagad par šo ASTS uzņēmumi. Ja uzņēmums neievēro dalībvalsts noteikumus, atsaucoties, ka um, šī, šis likums tik neatbilst startautiskai normai un vēršas trešajā tiesā, uh, Kā šie ASTS atstās iespēju, kādu iespēju tie atstās uz tirgus attīstību? Paldies. Nākamais runātājs Kofoda kungs. Paldies par šo interesanto prezentāciju. Man ir viens jautājums. Ja mēs runājam par enerģētiku, viens, ko jūs sacījāt, ir tas, ka atjaunīgās enerģijas nu, liecina par to, ka mums ir liels potenciāls vēja enerģijas izmantošanā, un mēs varam varētu pat eksportēt enerģiju. Vai jūs varētu mazliet skaitļus minēt? ja mēs esam vadošie tehnoloģiju attīstībā, varbūt ne vēja, bet citās tradicionālos sektoros, uh, kāds ir mūsu ieguvums no tā, vai jūs varat sniegt skaitļus? Nu, runājot par darba produktu ražīgumu, pētījumi rāda, ka tā pieaugs, vai jūs varat to mazliet ilustrēt ar skaitļiem? Kā tas šis tirniecības līgums iespaidos darbražīgumu ražošanā? Turmes kungs, lūdzu. Paldies par iespēju uzdot jautājumu par gāzi. Es piekrītu jūsu analīzei. Šīs cenu starpība ir ļoti, ļoti jūtama. Un es nesen atgriezos no Abu Dabī, kur mēs diskutējam par šiem jautājumiem. Un, mm, nezvai tas nav visai reāli, ka ASV sāks masveidā eksportēt sašķidrināto dabas gāzi. Es piekrītu jūsu secinājumiem prezentācijā. Man ir trīs komentāri. Amerikāņi nekad nav parakstījuši enerģijas hartu, un tagad notiek jauna diskusija kārta, tā beigsies nākamajā, nā, šī gada maijā vai nākamā gada maijā. Un uh, mazliet uh, absurdi ir runāt par enerģētikas um, sadarbību, ja ASV šo hartu nekad nav parakstījusi, vai šeit notiek tāda kā liekuļošana. Tad vēl jūsu prezentācijā tiek uzsvērts, ka naftas un naftas produktu uh, tirzniecība kļūst daudz aktīvāk, bet vai jūs zināt, ka attiecīgi uzņēma Eiropā jau tagad izjūt spiedienu un ļoti cieši? Manuprāt, uh, pārstrādāto naftas produktu imports uz Eiropu pasliktinās situāciju. Vai runājot par standārtu samazināšanu, vai mēs varam runāt par vienošanos, kas, kas paredz standārtu noteikšanu? uh, marķēšanā, kas ir salīdzinoši augsts salīdzinot ar ASV standartiem. Okay, thank you, thank you very much. Uh. Paldies par iespēju arī izteikties. Pētījums bija ļoti interesants, jūsu prezentācija, un, protams, ka tas uh, uzreiz rada jautājumus. Es uzklausīju arī kolēģu, deputātu komentārus, bet runājot par enerģētiku. Vispārīgi runājot, Kāda ir vienošanās nozīme vai jēga? Mēs runājam par tirniecības līgumu, un tas ir domāts, lai izveidotu noteiktu ietvaru, un ko mēs mēģinam panākt. Mēs runājot par gāzi vai jēlnaftu, mēs mēģinam panākt, lai nebūtu ierobežojumu no ASV puses, un jēlnaftas um, jomā tas ir uh, eksporta aizliegums, tas tiks atcelts, un tas ir arī mūsu nolūks, un viens no galvenajiem mērķiem Eiropas Savienībai ir panākt, lai eksporta ierobežojumi tiktu atcelt. Tas pats attiecas uz gāzi. Te nav eksporta aizlieguma, bet ir tāda neautomātiska importa licencēšanas schēma, kas tiek piemērota, un mēs vēlamies šo sistēmu transformēt tādā automātiskā licencēšanas sistēmā attiecībā uz Eiropas Savienību. Daži no deputātiem atsaucās uz to, ka, ja Eiropas Savienība iegūtu tādu brīvās tirniecības līguma partnera statusu ar ASV, tad šis risinājums būtu tāds iekšējais mājas lietošanai ASV, bet nepasargātu mūs, bet mēs vēlamies noteikumus, kas būtu iekļauti pašā TTIP līgumā, kas attiektos uz eksportu uz Eiropas Savienību. Tas bija tas, ko mēs vēlamies panē, pateikt, panākt. Tas, kas notiek tirgū, tā ir cita lieta bet mēs, kas piedalāmies pārunās, cenšamies veidot ietvaru regulējošo ietvaru, mainīt noteikumus tirgū. Ir virkne kritērija, kas um, liecina par to, ka vidējā termiņā tiešām um, nosacījumi, kas regulē tirgu, mainīsies salīdzinājumā ar to, kā tas ir šodien. Uh, Protams, tas atkarīgs arī no tā, kas notiek Āzijā. Piemēram, atomenerģētikas jautājums Japānā. Daudz kas atkarīgs arī no tā, kā infrastruktūras projekts tiks pabeigts, kas ir uzsākt Āzijā. Un tie uh, padarīs ASV eksportu uz šīm valstīm mazāk pievilcīgu, un ja mums izdosies uzlabot šos ietvaru nosacījumus eksportam no ASV, tas, manuprāt, būs ļoti tā laba lieta, no kuras iegūs daudzi. Viens aspekts, kas varbūt mazāk parādījās šajā ziņojumā. Tas ir otrs mērķis mūsu pārunās par enerģētiku, proti izveidot tādu matricu, noteikumu matricu, lai mums būtu konkurēt spēju veidošanu ietvaru. To, uh, in, in other... Jo mēs esam. Um, sastopamies ar grūtībām sadarbībā ar trešajām valstīm, jo tādu globālu noteikumu, ko piemērot šeit nav. Un tas ir tāds netiešs efekts, kas arī jāņem vērā. Un noslēgumā mēs, protams, labprāt viesosimies atkal šeit, kad būs jūsu atzinums par šo jautājumu, bet kā jūs zināt, pārunas ar ASV turpinās, tagad ir astotā kārta, kas sākas 2. februārī Briselē, un kopā vienlaikus ar šo caurskatāmības iniciatīvu runātājs tiek pārtraukts. <laughs> Paldies! Lūdzu, atbildes. Um, so, uh... Runāšu īsi par metodoloģiju Heller, Ellera kungam. Sākumā teicu ļoti atklāti. Mums bija tikai daži mēneši pētījuma sagatavošanai. Mēs uh, pārāk daudz nesam izpētījuši paši. Ja mums ir skaitļi, tie nāk no literatūras arī no ekonomikas eh, politikas pētījumu centra. Viņam ir e-modelis, eh, tirsniecības eh, ģenerāldirektorātam attīstīts 2013. gadā. Par to mums arī ir skaitļi. Mm, pagaidām mums nav piekļuves šī brīža sarunam, tāpēc mums nav aktuālo skaitļu, arī skaitļu par darba tirgus situāciju. Līdz ar to nekāda kvantifikācija netika veikta. Tas nebija iespējams, ņemot vērā laika grafiku. Par ekodizainu. Skaidrs, ka mēs nesagaidām, ka Eiropas Savienība pazeminās standartus eh, attiecībā uz ekodizainu. Turmes kungam bija jautājums šķiet, aplūkojot eh, testu rezultātus, atbilstība pastāv un tas tiek piemērots ir gan milzīga atšķirība dalību valstu starpām, runājot par ekodizainu Eiropā. Ja vēlamies harmonizēt, mums jāskatās uz testu rezultātiem no enerģētikas vai uzņēmumu ģenerāldirektorāta nekādā gadījumā uh, nevēlas pazemināt standartus. 14. gadā bija interesanta konference par šo tēmu ar ASV un uh, Eiropas Savienību, un mēs domājam par to, ko darīt tālāk, bet nav runa par standartu pazemināšanu. Par klimata pārmaiņām. Šeit arī bija interesanti jautājumi uh, par to, kā klimata pārmaiņa apkarošana varētu kļūt par barjeru te tip kontekstam. Tādas domas pagadam neskan no klimata ģenerāla direktorāta un citiem direktorātiem, kas darbojas ar emisijām. Tie nevēlas mainīt TTIP nosacījumus. Tātad eh, klauzula paliks stand, standarta klauzula. Un uh, bija vēl viens jautājums, jāplūkos ir degvielas kvalitātes direktīvu, ja to pareizi piemēro, ASV nekad nevarēs eksportēt uh, naftu vai derivatīvus uh, līdzīgas tehnoloģijas. Tas arī uh, ir sava veida šķērslis par gāzi. Te man ir fona zināšanas, es varu jums garam plaši stāstīt, bet varbūt bilaterāli. Un tagad par dabasgāzi ļoti īsi. STA valstīm mums ir 1,2 uh, PCM eksporti un tikai viens uh, PCM eksporti importam. Līdz ar to TTIP, eh, ja tas tiks parakstīts eh, ar ASV, būs priekšrocības praktiskas. Un kā Turmas eh, kungs teica, aplūkojot varumu tirzniecības tirgu un oglas šajā tirgu, pastāv labi priekšnosacījumi. Un runājot par cenām, šobrīd interesantāk ir eksportēt uz Āziju. Bet, ja jums ir papildu jautājumus, bilaterāli precizēšu. Jā, es papildināšu. Viens jautājums eh, palika neatbildēts iepriekšējā kārtā par eh, izpēti un attīstību. Skaitļi, ko esam aplūkojuši mūsu pētējumā, ne izsaka ka notiks smadzeņu noplūde uz ASV. Tas tā vienkārši nenotiks. Par darba tirgus skaitļiem ziņojumā ir detalizētāka informācija, bet runājot par situāciju kopumā, mēs runājam par 0,5% lielu pieaugumu runāt par darba vietu skaitu. Ietekme nav milzīga, kā jūs redzat. Lai pabeigtu, ir citi jautājumi par ISDS, par MVU, par uh, atjaunīgo enerģiju Ziņojumā jautājumu atbilžu sadaļā e, atradīsiet atbildes uz dažiem no šiem jautājumiem. Pēc sanāksmes mēs arī labprāt bilaterāli ar jums aprunāsimies. Ja nevarat atrast kādu informāciju ziņojumā, tad var mums arī rakstīt, mēs rakstiski jums atbildēsim. Paldies, kungi, par šo informāciju redzat, eh, komitejas eh, dalībniekiem šis temats šķiet visai aizraujošs. Nu, tā kā gaidīsim jūs vēl, varbūt eh, sadarbībā ar komisiju, esam gatavi dziļākām diskusijām. Paldies! Un tagad uh, devītais punkts darba kārtībā, kur runa ir par jaunu ES meža stratēģiju, mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai. Pirms kāda laika parādījās šis um, atzinums, uh, jo komisija tika sagatavots attiecīgs ziņojums. Agri komitejai sāk sākotnēji bija atzinums par šo ziņojumu. Agri komiteja ir arī atbildīga, mūsu atzinums ir papildinošs, mūsu referents ir Marek Jūzef Grabarčiks. Es lūdzu viņu prezentēt uh, atzinumu. Paldies, dāmas un kungi! Paldies vēlreiz. Atzinums. Es kā jauno es mežu stratēģiju mežiem un koksnes rūpniecībai. Meži ir svarīga kultūra, sociāla un ekonomiskā mm, sastāvdaļa. Mm, mūsu uh, lauksaimniecības um, sektorā. Tas ir kaut kas, kas ir paliekošs, ko iemanto nākamās paudzes. Kaut kas, uh, kas jāsaudzē, mm, attiecībā uz ko jāuzmanās ekonomiski. Meži veido 40% no Eiropas Savienības uh, kopējas platības. Un uh, to kopējā platība palielinās par 0,4% katru gadu. Kaut arī globāli uh, notiek atmežošana, uh, bet Eiropas Savienība vērojams uh, uh pretējs process mežsāniecība dod Eiropas Savienība 3,5 uh, miljonus darba vietu. Stratēģija ir orientēta uz uh, tīklu veidošanu, informācijas apmaiņu, kontaktu izmantošanu šajā, šajā un saistīties nozarēs. Uh, vēlamies vairāk izaugsmes un um, darba vietu, kā arī attiecīgas iniciatīvas, kas ir īpaši svarīgi šīs krīzes kontekstam. Nepieciešams um, atgriezties pie ekonomikas izaugsmes un um, šeit um, stratēģija var palīdzēt arī reģionāli Tas ir svarīgi. Reģionos eh, ne vienmēr ir iespējama industriālā attīstība, un meža saimniecība dažos reģionos ir ļoti svarīga vietējai, vietējiem iedzīvotājiem. Uh, jaunieši arī var daudz ko iegūt no šī sektora. Mums jāatceras arī klimata politika un tās mērķi. Tur arī mežiem ir milzīga nozīme. Meži apsarbē oglekļam dioksīdu un um, samazina CO2 emisijas. Bet Eiropas Savienība ir ierobežota ietekme uz meža saimniecības politiku, jo šī ir nacionālo valstu kompetencēm. Mums jāņem vērā reģionālas atšķirības, īpašumtiesība, dažādi modeļi. Bet pārobežu kontekstā Eiropas Savienība jāspēlē svarīga loma. It īpaši organizējot un finansējot pasākumus, apkraujot arī dažādus riskus, ugunsgrēki, nelegāla koku izciršana, kaitēkļi. Dāmas un kungi, jūsu komentāri tiks uzmanīgi uzklausīti. Es jau iepriekš jums pasakos un gaidīšu arī eh, grozējumus. Paldies, tagad ēna referenti var izteikties. Um, lūdzu, ne ilgāk par divām minūtēm. Mums nav daudz laika. Virkunens kundze, tautas partija. Paldies! Paldies Grabačika kungam! Šis ir labs atzinama projekts. Līdz šim sadarbība bijusi ļoti veiksmīga. Šajā meža stratēģijā mēs visu pirms, protams, redzam ietekmi uz ekonomiku, nodarbinātību un reģionālo attīstību. Dalībvalstīm gan arī turpmāk jāuzņemas atbildībā par meža saimniecības politiku. Atzinums pats par sevi ir ļoti labs. Un svarīgi uzsvert, cik svarīga loma ir eh, mežiem klimata pārmaiņu apkarošanā. Meži var teikt izmantot ilgtspējīgi, meži uzkrāja CO2, enerģijas politikas aspekts ir svarīgs, biomasa no koksnes, tas ir svarīgs atjaunīgās enerģijas avots. Maz birokrātijas arī ir svarīgi šai stratēģijai. Runa nav tikai par konkurētspēju, bet arī par jaunu preču un pakalpojumu attīstīšanu, kas ļoti konkrēti uh, atbalstīs uh, koksnes uh, nozari Eiropā. Un par digitālo Eiropu Mēs vēlamies informācijas sabiedrību. Būtu interesanti izveidot meža saimniecības datu bāzi visai Eiropai. Eiropas līmenī tas tā vēl nepastāv. Valstīs kaut kas līdz tam līdzīgs jau ir, varbūt to varētu attiecīgi paplašināt. Labi, nākamā būs uh, komplanātrī kundze. Paldies, un paldies Grabārčika kungam. Tas tiešām bija labs atzinuma projekts. ITRA komitejā mēs runājam par industriju, enerģiju un pētniecību. Nevis eh, gluži saistīts ar mežiem, bet gan atsevišķas jomas ir saistītas un, un mums noteikti jāieskatās izaicinājumos, kas ar kuriem tiksim konfrontēti nākotnē. Biomasas aspekts ir ļoti svarīgs. Svarīgi radīt ir darba vietas Eiropā. Un mm, mēža stratēģija te var palīdzēt. Arī koksnes ražošana. Trīs miljoni eiropiešu strādā šajā sektorā, un tas ir jāņem vērā. Vērtības radīšanas ķēde arī ir svarīga. Kvalificēts darba spēks eh, veido pamatu labai mežsēmniecībai, bet, protams, eh, nepieciešams papildu personāls, papildu darbinieki un eh, nevienmēr jaunieši vēlas strādāt lauku reģionos, mežos, viņi drīzāk dodas uz pilsētām, bet ir stipendijas, ir eh, veicināšana ar programmas Eiropa eh, daudz var šo to izdarīt, lai piesaistītu jauniešus arī šajā nozarē. Klimats un eh, pētniecība. Šīs divas lietas iet roku rokām, CO2 mm, emisiju mazināšana, biomasa, atjaunīga enerģija. Tas viss arī ir saistīts ar um, mm, izpēti un attīstību. To nevar novērtēt par zemu. Tātad um, šī stratēģija piedāvā labu izaugsmas potenciālu. Um, padomāsim arī par būvniecības sektoru. Bet izpētes potenciāls zināšanām balstīts eh, meš, mežu menedžments. Varbūt to ir vērts te pieminēt. Un konkrēti pasākumu dalībvalsts līmenī. Paldies un novēlu jums veiksmi. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Eh, mēs vēlamies veidot tādu Eiropas Savienību, kas aizvien vairāk rūpējas par cilvēku. Domēr. Ir jāapzinās, ka Mežu masīvi ir bioloģiskās daudzveidības avots, ka tas ir habitāts, un tāpat tie ir nozīmīgi cīņā pret eh, klimata pārmaiņām. Tāpēc, nu, manuprāt, ir eh, paziņot, ka Eiropas Savienība uzskata mežus par mūsu ne tik daudz kā komerciālas eksploatēšanas vietas, bet par mūsu kopīgo īpašumu. Tas uh, Eh, būtu nepieciešams, lai mazinātu to, pātrinātu, eh, privatizētu. Jau 60% mūsu mežu ir privātās rokās un dažās valstīs, piemēram, Portugālē tāda jau ir 90%. Tāpat arī šodien mēs esam lielākie eh, mežu izciršanas importētāji pasaulē Meži ir cilvēces īpašums, neatkarīgi no tā, kādā administratīvā apgabalā tie atrodas, un mēs esam atbildīgi par tiem arī ārpus mūsu robežām. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties no zaļajiem? Nē, vai no e FDD grupas kāds izsakās? Fēdelis kungs eh, nav klāts, viņš vēlējās izteikties Pīperkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojuma eh, atzinuma projekts ir tāds labi sabalansēts un ļauj mums atgūt optimismu, ja katru gadu par pusprocentu pieaug meža platības tad tas, protams, labvēlīgi ietekmē klimatu. Gribu mazliet piebremzēt tos, kas sacīja, ka Eiropas Savienība vairāk jārūpējas par mežiem. Tādi centieni, protams, ir, proti iesaistīt mežus tirniecībā ar CO2 izmešiem. Ir dažas dalībvalsts, kas ļoti iestājas par šādu uh, projektu, bet ja mēs paraugāmies uz saikni ar lauksaimniecību, tad vai Eiropas Savienība, atslēgas vārds FFA, vai šeit Eiropas Savienībai ir kompetence, ja mēs šeit runātu par tirniecību ar CO2, tad Eiropa noteiktu apmežošanas struktūru, uh, koku veidu, kas tiek uh, stādīti, te būtu um, liela birokrātija, ko mēs nevēlamies, un man, tas, man tā pietrūkst šeit. Tas ir jāpiemin šajā atzinumā. Lūdzu, nekādas jaunas likumdošanas kompetences Eiropas Savienībai šajā jomā. Paldies. Nākošais eh, kolēģis eh, Frederiks, eh, paldies. Es tikko ierados no Agri komitejas sēdes. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, kur mēs varam nākt nāks klajā ar spēcīgu paziņojumu no parlamenta par to, kā meži ir jāpār ar valda, un tas būtu dalību valstu un Eiropas Savienības lēmums, tomēr ir vairākas lietas, kas ir nozīmīgas un kas ir iespējamas. Piemēram, jauns piemērs būtu uh, loksnes, kas tiek pārdotas IKEA veikalos. Tas palīdz veidot um, uh, cut unnecessary bureaucracy. Uh, um, tas palīdz veidot jaunas darba vietas, tāpat arī mēs uh, palīdzētu veidot eh, papildus darba vietas citur. Arī eh, nozīmīgi tas ir bioekonomikai un zaļai izaugsmai, lai mēs varētu eh, no mežiem iegūt vairāk nekā līdz šim mēs par kā piemēru varam nosaukt Zviedriju, Somiju. Mēs varam arī izmantot eh, mežus kā kurināmā avotu, lai nomainītu fosīlo degvielu. Bet mm, pie konkrētākiem priekšlikumiem es atgriezīšos vēlāk, taču es gribētu nodrošināt to, ka mēs respektējam subsidiaritāti un visbeidzot Pirmajā kārtā noteikti jāpiemin tas, ka mēs nedrīkstam lemt par to, ko mežu īpašnieki dara ar saviem mežiem. Mēs nevaram izmantot tādu vārdu kā kaskādas veidošana, taču mēs no politiska viedokļa nedrīkstam lemt par to, e, kuram īpašnieks pārdod savu mežu. Paldies, kolēģi, par piezīmēm. Un tagad es lūkšu izteikties komisiju. Un tas ir Ignācio Silāne no lauksaimniecības eh, ģenerāldirekcijas. Viņš ir nodaļas vadītājs. Labdien! Ignācio nevarēja būt šodien klāts. Un es pārstāvu viņu eh, nodaļu. Mēs vēlamies jums pateikties par lielisko darbu un arī par komentāriem. Mēs tos rūpīgi uzklausām un mēs cerīgi raugāmies uz teksta galversiju. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Godājamie. Ja eh, deputāti referents ir dzirdējis tik daudz uzslavu, ka tagad ir e, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es aicinu jūs uz turpmāku sadarbību, lai varētu veidot veidot uh, kvalitatīvu atzinumu, kvalitatīvu dokumentu. Paldies, eh, referenti kungs, un tālāk informācija grozījumi ir jāiesniedz 20 līdz 29. janvārim pulksten 12. Paldies jums visiem, kuri piedalījās diskusijās, ziņoju ka pēc dažām minūtēm sāksies koordinātors sanāksme. Rīt no rīta mēs sākam darbu deviņos kā parasti, un rīt pēcpusdienām eh, sākam darbu pulksten trijos. Un mums ir četri koordinatori no lielākajām politiskajām grupām, vēl aizvien pietrūkst zaļie goja un FDD. Mums ir dažas minūtes jāpagaida. Un tie, kuri mm, nav jāpiedalās koordinatoru sanāksmēs, tos aicinu bez nervozas atmosfēras atstāt zāli un paldies par darbu, par pacietību. Tiksimies! rīt uz vēl septiņām mūsu sanāksmes stundām Mitri komitejā.